Bal sākam balsot par eh, personu ar albinismu stāvokli Āfrikā. Tieši par to arī kolēģis bija izteicies. Tātad personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk sešu politisko grupu kopīga rezolūcija par Bahreinu. Otrais punkts, sākotnējais teksts, kurš par pret atturas pieņemts. Desmitais punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Treš, trešais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 14. punkts, sākotnējais teksts, trijās daļās, pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa par? Pret? Atturas? Grūti saprast, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums A sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk Mjanma. It īpaši rohingu stāvoklis. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam, labi, pārbaudam. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudam arī šo. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Par, pret, atturas. Pieņemts. Ja. Galniškungs, lūdzu. Nav ieslēgts runātāja mikrofons. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, par eh, jūsu. Et, eh, doto vārdu saskaņā ar reglamenta 168 pantu attiecībās mūsu kolēģi, kurš nepārstāv eh, manu politisko partiju. Priekšsēdētāji norādu, ka 168 pants jums dot tiesības noteikt sankcijas deputātiem, kuri nopietni traucē sēdi, kuri deļauj eh, kolēģiem izteikties, kuri žestikulē, kuri uzvedas, kuriem ir traucējoša rīcība. Arī man ir gadījies eh, eh, tas šajā parlamentā, bet šajā gadījumā attiecīgais pants jums nav nekāda tiesība sankcionēt deputāta eh, sacīto, lai cik skandalos tas nebūtu. Ja jūs tā sāksit, tad tam nebūs galā. Un varbūt to, to varēs attiecināt pret citiem kolēģiem, un es nedomāju, ka parlamentā jums būtu tiesības sankcionēt deputātus viņu paustā viedokļa dēļ. Paldies! Godnišs kungs, paklausieties! Deputāts Korvins Mikē pēdējā sanāksmē sacīja šeit, ka bēgļi, kas šeit ir ieradušies, ir tā, tā, tādi ērzeļi, kas ieradušies e, e Eiropā no Āfrikas, jo viņiem tur nav vietas. Labi, nākamais ir Kovačeva ziņojums par ANO ģenerālas asamblējas 101. sesiju. Pirmais punkts divās daļās, sākotnēs teksts pirmā daļa, kurš pār? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais punkts, oriģināla teksts, eh, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. F punkts, eh,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 Pieņemts. Punkts dubult V. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Punkts AD. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Punkts AM. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudām. Nu, jums jāceļ rokas, lai es varu redzēt, kā jūs balsojat. Sākam balsot, tagad pārbaudot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts punktam AP, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts punktā AQ, kurš par? Pret, atturas, pieņemts.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 Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Kočo ziņojums tiek pieņemts. Stīvens kundzes ziņojums ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana. Pirmais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 15. punkts, sākotnēs teksts. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 16. punkts, sākotnēs teksts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 25. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 28. kurš par, pret, atturas pieņemts. 31. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 58. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 75. trīs daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 97. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 98. par, pret, pret, atturas, pieņemts. 99. par, pret, atturas, pieņemts. 110. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām, elektroniski sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Vai visi tagad ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Simt sešpadsmitais, pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 118. Sākotnējais teksts, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 127. pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par? Pret, atturas, Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 147. sākotnējais teksts, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 149. pirmā daļa, kurš par? Pret? atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 165. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums Z. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otra daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums AA. Sākotnējais teksts. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un otrā daļa arī personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad par um, rezultātu kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar to ziņojums tiek pieņemts. Tālāk iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 106. pānto atļautās veselīguma norādes uz pārtiks produktiem. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 21. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums A, kurš par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudam. Elektroniskā balsošana sākusies. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas atturas. Ja jūs neceļat rokas, es nevaru redzēt, kā jūs balsojat, un mums atkal ir jāpārbauda. Beidzam, bal... Eh, satrunājot, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums B. Kurš par? pret, atturas, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts apsvērumam C, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, noraidīts. 7. par, pret, atturas, noraidīts. 8. par, pret, atturas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 pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par?